Colleagues, may I ask colleagues? Dārgie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas un lūdzu žurnālistus atbrīvot telpu paaugstinājuma priekšā. Sirsnīgi sveicu! Ekon komitejā ministru Šoibli un Paduānu. Mums būs saruna ar diviem ļoti būtiskiem mūsu ekonomikas finanšu ministriem ekofin ietvaros, ne tikai viņu pārstāvēto ekonomikas lielumu dēļ, bet arī uh, ņemot vērā tos nopietnos lēmumus, ko viņi varētu pieņemt nākotnē attiecībā uz ekonomikas un monetāro savienību. Apzinoties, kā ir jāveic turpmāki soļi, lai padarītu dziļāk efektīvāku un demokrātiskāku ekonomikas un monetāro savienību. Tas ir iemesls arī, kāpēc notiek mūsu viedokļa apmaiņa, kur norit mūsu ziņojumu ietvaros par ekonomikas pārvaldības sistēmu, kur referenti ir Pervanša Beresa. Un šī viedokļa apmaiņa notiek nozīmīgu notikumu kontekstā ziņojums par fleksibilitāti, kas mūsu prāt ir ļoti nozīmīgs rīks, lai varētu piemērot to fleksibilitāti, kas paredzēta SGP ietvaros un arī sasniegt citus investīciju un struktūrālo reformu mērķus. Un, protams, mēs uh, arī uh, ņemsim vērā nesenos notikumus Grieķijā, un tāpēc es domāju, ka uh, šī viedokļa apmaiņa būs ļoti dzīvīga, bet vispirms es dodu vārdu iesākumā finanšu ministram no Itālijas Karlo Pādonam. Paldies priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti. Esmu ļoti gandarīts par iespēju piedalīties šajā viedokļa apmaiņā ar jums par tik ļoti nozīmīgo Eiropas Savienības eh, ekonomiskās pārvaldības jautājumu. Runājot par šo kontekstu, mums ir jābalstās uz sekošiem apsvērumiem. Cik lielā mērā šī pārvaldība ir palīdzējusi sasniegt līdzsvarotas izaugsmes un uh, darba vietu veidošanas mērķus. Un ir jāuzdod sev jautājums, cik lielā mērā ir notikusi ekonomikas konverģence. Manuprāt, bilance kopumā nav negatīva. Es gribētu balstīties uz to pieredzi un tiem secinājumiem, kas ir tikuši izdarīti pēdējo gadu laikā. Un vispirms es gribētu tagad runāt par pieciem jautājumiem, kuri manā izpratnē ir saistāmi ar secinājumiem, ko varam izdarīt. Tātad pirmkārt pārvaldība ir jāvada balsta uz konsekventas politikas buķeti fiskālā, struktūrālā, finansiālā un, protams, monetārā ziņā kopīgā monetāra politika ir jāveido tā, lai e, tā savstarpēji vienu otru stiprinātu. Šis e, konstatējums izriet no cita konstatējuma, kas savukārt attiecas uz to krīzi, kura pirms vairākiem gadiem uzskāra un kura nostādīja mūsu sarežģītā situācija šeit, es domāju, eiro krīze, un tā pierādīja, ka vienotā eirozonā var būt um, līdzsvar traucējumi dažkārt neparedzami, un tie var sasniegt ārkārtīgi lielus apjomus. Lai pret to cīnītos, ir jāizmanto mūsu rīcībā visasošie instrumenti, un tas nozīmē arī pastiprināt pārvaldību. Citiem vārdiem runājot, būtiski ir tas, lai pārvaldība saulaicīgi tiktu konstatēta šāda līdzsvara trūkuma iestāšanās un novērsta tā kļūšana pār ilglaicīgu un lai tas pretējā gadījumā neradītu smagas sekas institūcijām. Pārvaldība ir jāuzlabo un jābalsta uz efektīviem līdzekļiem sadarbības ziņā. Ļoti daudz jau ir izdarīts ar ko koordināciju, ar nacionālo budžetu prezentāciju, ir ļoti daudz darāms attiecībās konsekvences stratēģijas veidošanu, kura uh, sistemātiskā veidā ņem vērā supranacionālo dimensiju. Citiem vārdiem sakot, ir jāredz, cik tālu dalībvalstu un Eiropas Savienības politika rieģēja savstarpēji. Tādējādi es nonāku pie nākamā secinājuma. Pārplūdes jēb ietekme no vienas ekonomikas uz otru kur tiek izmantots, kas tiek apzīmēts ar angļu terminu spillover. Tie ir jāvērtē ieteikumu un politisku lēmumu ietvaros, vēl vairāk nekā tas tika darīts pagātnē. Šādu spilloveru efektīvā novēršana, kā mēs to zinām, no starptautiskās pārvaldības kopumā dod iespēju veidot pievienoto vērtību un uzlabot ekonomiskās zonas sniegumu, kur mēs vēlamies uzlabot pārvaldību. Krīzes laikā uzmanība šo spillover gadījumā koncentrējās uz negatīviem eh, piemēriem, uz to, kas var ietekmēt negatīvi viens otru, bet tajā pašā laikā ir arī jānovērtē pozitīvi aspekti. Tālāk trešais secinājums ir savstarpēji jāpapildinās eh, dalību valstu un Eiropas Savienības politikām. Struktūrāls reformas ir jāveic dalību valstu līmenī stabils un efektīvas pārvaldības ietvarus. Un šiem pasākumiem ir jānotiek Eiropeiska redzējuma kontekstā. Tāda redzējuma, kurš atbilstu stratēģijai un šiem pasākumiem gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī ir jātiek stiprinātiem. Šeit konkrēti es domāju par vienoto tirgu, tā pabeigšanu, un vienotais tirgus būtu dzinējspēks darba spietu un izaugsmes veidošanai. Tāpat arī es domāju par fiskālo sistēmu vienkāršošanu, es tāpat arī domāju par patiesu kapitāla tirgus savienības eh, pabeigšanu. Un šie pasākumi ir jāskata konsekvences un savstarpējas papildinātības ietvaros, un tas ir jāskata igadējās izaugsmes pārskati ietvaros. Tālāk pārējām pie ceturtā secinājuma - pie laika dimensijas darbības ekonomiskajā politikā un struktūra pasākumi veidojas e, ilgā termiņā vairāku gadu laikā, un tāpēc ir nepieciešams paredzēt pietiekami ilgu laiku, tā skaitā reformu ieviešanai, kā arī šo reformu ietekmes izvērtēšanai un citu seku izvērtēšanai. Tas dotu iespēju veidot, eh, īstenot eh, efektīvākā veidā novērtējumu tiem pūliņiem, kas tiek piemērot Eiropas līmenī. Piemēram, tas dotu iespēju labāk saprast to, cik lielā mērā struktūrālā dimensija, makroekonomiskā uh, dimensija dažādām valstīm iedarbojas, lai varētu optimizēt tās politikas, kas tiek īstenotas gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Un visbeidzot, piektais un iespējams vissvarīgākais punkts. Tā ir nepieciešamība stiprināt gan nacionālās atbildības programmu īpašumu, gan interesēto personu uzticību. Nereti ekonomiskās politikas pasākumi, kas ir labi iecerēti, labi piemēroti, rada rezultātus, kas eh, nesasniedz eh, eh, cerēto. Es tiku informēts, ka manā priekšā esošais pulkstenis nerāda pareizi. Tālāk jautājums par savstarpējo uzticību. Es tikko sacīju, ka ļoti daudz pasākumu ekonomiskā, monetārā ziņā ir labi iecerēti, bet to sniegums nedod cerēto rezultātu, jo nav Eh, radīta pietiekama uzticība lietotāju operatoru da, eh, tirgus dalībnieku ziņā. Domāju, ka mūsu aicinājums ir veidot konsekventu ietvaru un pietiekami skaidru, kas dotu iespēju stiprināt un celt šo uh, uzticības līmeni, un tas attiecas gan uz dalību valstu, gan uz Eiropas līmeni. No šejienes izriet vēl viena cita sekas. Tad, kad mēs runājam par ekonomiskās pārvaldības ietvaru, tad e, ir pietiekami augstu jānovērtē institucionālās reformas. Daži domā, ka tām nav ietekmes uz ekonomiku, bet institucionālas reformas palielina uzticības līmeni, institūciju stabilitāti un tās ietekmē ikdienas dzīvi, uzņēmumu izvēli, eh, patērētāju izvēli un arī palīdz veicināt ekonomiskās intervences. Ekonomiskā un politiskā pārvaldība iet eh, roku rokā. Un at, paldies, atvainojiet, ja pārsliedzu atvēlēto laiku. Paldies, padomu kungam, tagad Šlēder kungam vārds. Thank you, Chairman. Uh, eh, liebe Dargie kolēģi un uh, kolēģis, esmu ļoti iepriecināts, ka varu ierasties uh, jūsu komitejā un uzstāties. Karlo Pādo bija mans priekšsēdētājs Ekofinā vēl pirms pāris nedēļām. Viņš bija ļoti labs priekšsēdētājs. Un tādēļ nedaudz no mana runas laika jau iedeva pār, mm, nodevu viņam. Ceru, ka jūs tam piekritīsiet. Un līdz ar to es uh, izteikšu tikai pāris īsts um, ievadu piezīmes. Mēs um, strādājam ar uh, šo tematu un nodarbojamies aktīvi ar šiem jautājumiem un raugamies uz um, šiem jautājumiem. Drīzāk no tāda juridiska uh, skatu punkta un uh, raugoties arī uz šo politisko darbības sākumu starp Eiropas Savienību un Eirozonu. Komisijas vicepriekšsēdētājs Dombrovska kungs vakar Eirogrupā. Man liekas, ka izteica tādu ļoti būtisku pamatu piezīmi. Viņš teica, ka risku sadalīšana un suverenitātes jautājumi ir saistīti. Tas ir uh, tā ir ļoti būtiska problēma, jo mēs varam strādāt tikai spēkā esošo līgumu ietvaros. Federālā valdība ir pilnīgi pārliecināta par to, ka jāuzlabo Eirozonas vadība, un Karlo Pado par to tikko runāja. Un ja tam tā jau notiek, tad ir nepieciešams izmaiņas līgumos, jo attiecībā uz Eirozonu mēs esam ļoti sarežģītā institucionālā jautājumā jautājumā. Primāro tiesību izmaiņas, eh, tās ir ļoti sarežģītas, tas man nav papildus jāskaidro. Eh, federālā eh, valdība Vācijā ir par. Kamēr mēs nesam izmainījuši vai nevaram izmainīt primārās tiesības, tad mums ir jādarbojas atbilstoši spēkā esošiem līgumiem, jāuzlabo sadarbība Eirozonā dažādu iemeslu dēļ. Karla Pado tikko par tiem runāja un skaidri tos iezīmēja. Bet izšķirīgi nozīmīgi ir tas, ka mēs ievērojam tos noteikumus, kādus esam pieņēmuši. Un ļoti būtiski, lai būtu uzticība. Uzticība dalību valstīs, visās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir tīpaši Eirozonā. Uh, ka tas, par ko ir sasniegta vienošanās, vienošanās noteikumi, ka tie tiek ievēroti. Un tādēļ elastīgums uh, ir uh, jāraugās ne tikai juridiski, bet arī uh, attiecībā uz tautu, ko tas skar uzticību. Ja nevar vienoties uz, un nevar paļauties uz to, par ko ir sasniegt vienošanās, kā tad strādāt. Uh, Kopš Eirozona tika izveidota, toreiz es jau biju politiski aktīvā, aktīvs un strādāju. Tātad ekonomiskās un monetārās, monetārās savienības radīšana ir tāds ļoti strīdīgs jautājums ir tāds vienmēr bijis agrāk, un toreiz diskusijās bija tā, vai ai, vienotu valūtu, ko mm, ierosināja Žaks Delors, Viņš izteica tādu priekšlikumu un tādējādi tika turpināts kopējā tirgus produkts, vai mēs gaidīsim, vai kamēr būs politiska vienotība, tad mēs gaidītu to vēl šim brīdim, jeb sāksim. To esam spējuši, bet nu ne viss ir ievērots. Es pārstāvu dalību valsti kas jau pašā sākumā neievēroja noteikums, un daudz no maniem partneriem un draugiem nav to aizmirsuši. Mēs esam izdarījuši eh, mūsu secinājumus, mācījušies. Un Vācijas federālā kanclere, tad, kad sāka strādāt darbu kopā ar toreizējo finanšu eh, ministru Steinbruka kungu, paskaidroja Eiropas komisija, ka mēs turpmāk ievērosim visus noteikumus un eh, ka deficīta pārkāpuma procedūra, kas bija pret Vāciju, ka nu, tas uh, nav uh, vairs jautājums, kas uh, tiek skatāms, ka visi noteikumi tiks ievēroti. Mēs uh, atbalstam noteikumu ievērošanu. Un mēs atbalstam arī solidaritāti. Solidaritāte. Uh, šī pieredze ir pēc banku uh, un ekonomikas krīzes, kas nesākās Eiropā, mācīja mums, kā banku sektoru uzticību var ļoti ātri uh, uh, satricināt. Izšķirīgi nozīmīgs uh, ir kopējs darbs, un tas ir tikai starp valdībām iespējams, tas nepatīk institūcijām un arī valdībām ne, uh, un tā uh, federālajai valdībai ir otra labākā iespēja, bet, nu, kamēr nav tās labākās, jāņem otra labākā iespēja, tādēļ mēs esam sarežģītā. Mm, tādā risinājumā mēģinājuši atgūt uh, Eirozonas uzticību, esam bijuši ļoti solidari, visi zina uh, skaidrus un datus, bet nu tos nevajag šodien aizmirst. Nav jau tā, ka mēs kādu būtu piespieduši ko darīt. Mēs esam izrādījuši ļoti lielu solidaritāti tādēļ, ka šī kopējā interese, jo mēs visu uh, eiropiešu interesē es, uh, strādājam, tas ir absolūti nepieciešams, bet tas nozīmē arī to, ka uh, tas princips, ko pazīstam attīstības uh, politikā, jo uh, arī uh, mans jau bija ļoti ilgi uh, attīstības politikā un teica, ka mm, efek visefektīvāk darbojas tikai palīdzība uh, tādā veidā, ka tā uh, rada paša iespējas. Mums ir jāpieņem ļoti nozīmīgi lēmumi dalību valstīs, tāpat arī Eiropā, lai ilgtermiņā ekonomiskajām prasībām varētu atbilst, mēs esam globālā ekonomikā, konkurēt spējas noteikumi mainās ārkārtīgi ātri, un ja tās prasības kādas ir attiecībā uz visām, uz visām sociālās drošības sistēmām, uz mūsu infrastruktūru, mēs, Eiropieši, esam pieraduši. Uh, Mm, dubultu mm, finanšu daudzumu izmantot sociālām vajadzībām nekā citas industriālās valsts. Bet tas nozīmē, ka uh, ir nepieciešamība uh, rīkoties tā, kā rīkojamies, un tas nav viss uh, vienkārši tā fanātiski prasīts, bet tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, labklājības stāvokli un demokrātiju un ilgspējīgu attīstību. Mēs ļoti intensīvi strādājam, mēs esam labi pavilzījušies uz priekšu, Eirozona ir ļoti labi stabilizēta. Tās valsts, kurām ir nepieciešama palīdzība bijusi, ja viņi finanšu tirgos kādu brīdi nevarēja gūt līdzekļus ar lielām pulīm, esam palīdzējuši un vienlaikus esam ļoti uh, lielu vērtību pievērsuši tam, lai uh, problēmas tiktu novērstas un uh, tas nevienmēr ir labi uztverts respektīvi problēmas kādā valstī. Nenozīmē, ka kāds cits ir pie vainas, bet lielākā daļa problēma parasti sākas pašu mājās un pašu mājās jāatrisina un solidaritāte var palīdzēt, lai atrisinātu problēmas, bet tā nevar aizvietot problēmu atrisinājumu. Thank you. Paldies. Paldies Šēbus kungam Un tagad došu vārdu referents skundzē, pēc tam ēnu referentiem. Pēc tam ir paredzētas divas minūtes katram jautājumu uzdevējam un divi ar pus minūtes abiem atbildētājiem kopā atbildēm. Nē, katram atsevišķi. Tātad septiņas minūtes uz katru jautājumu. Lūdzu, uzdodiet jautājumu divu minūšu ietvaros. Bereša skundze. Merci, ça doit être le prix. Paldies, tā ir referentā privilēģija runāt divas minūtes. Paldies, ka esat šodien kopā ar mums un tagad piešķirtajās divās minūtēs ļoti īsi daži jautājumi. Pādāna kungs, jūs eh, runājāt, ka ir būtiski identificēt līdzsvaru trūkumu lai mēs varētu labāk eh, konstatēt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Un jūsuprāt, kāda iespēja ir runāt par eh, sešu un divpaku pārskatīšanu, jo tas arī bija ierakstīts likumdevēja labajā gribā, tās ir mūsu priekš atvērtas durvis un. Vai jūsuprāt mums ir jāizmanto uh, Eh, šī iespēja runāt par četru priekšsēdētāju ziņojumu. Tad, kad jūs runājat par pap savstarpējo papildinātību starp Eiropas un nacionālajiem līmeņiem, vai jums ir kādi priekšlikumi, lai uzlabotu efektivitāti eh, esošajiem mūsu rīcībā rīkiem. Tāpat, Šaibus kungs, jūs eh, runājat, cik svarīgi ir noteikumi, un noslēgumā jūs uh, norādījāt, ka problēmas visbiežāk nāk no dalībvalstu līmeņa. Jūsuprāt, kādā veidā šī dalībvalsts situācija skaidro pieaugošās uh, atšķirības Eirozonas ekonomikā pirms krīzes sākšanās un to sāsināšanās pēc krīzes, eh, pēc krīzes turpinājuma? Un kā šeit varētu līdzēt? Thank you very much for those questions. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, saka Padona kungs. Interesanti un grūti atbildāmi. Tad eh, man atkal būs jāatgriežas pie saviem ievadvārdos minētajiem momentiem. Tā tad eh, prezidentūras uzsāktais darbs, tam ir jābūt par savu veidu dzinēju motoru šajā darbā. Es uzskatu sekojoši Mēs varam daudz eh, iegūt, eh, veicot pareizās darbības un nostabilizējot sistēmu, un to mēs varam panākt tad, ja mēs eh, atzīstam, ka ir svarīgi divi momenti. Pirmais - ir labāk jāīsteno dažādi politikas instrumenti, un tas ir viens no maniem jājam zirdziņiem. Ir jāīsteno arī struktūrālās reformas un tas, kas ir paredzēts likumos. Tam būs eh, dažāds iespējas atkarībā no tā, kāda ir makroekonomiskā situācija un ekonomiskā vide dažādās dalību valstīs un kā tas attīstās arī Eiropā. Centrālās bankas prezidents ir paziņojis, ka monetārā politika var sakārtot kaut ko līdz konkrētam brīdim, un tad pēc tam jau vairs nevar darīt neko, jo sāk darboties makroekonomiskie likumi struktūrālās reformas varēs labāk īstenot tad, ja cenas būs līdzsvarā nekā tas ir šobrīd, kad inflācija ir nulle. No prezidentūras viedokļa augoties, tas ir rakurs, no kāda ir jāraugās uz visu sistēmu. Šobrīd mēs atrodamies tādā situācijā, kad dažādas eh, dalību valstis ir dažādi izpildījušas komisijas uzliktos noteikumus. Tas ir dalību valstu valdību kompetencē uzsākt un pātrināt izvērst reformas, un tomēr tam būtu jānotiek daudz fiksāk nekā tas ir noticis līdz šim. Ir arī negatīvi un pozitīvi efekti, ir tādi politiķi, kuri vienmēr uh, iestājas par Eiropas momentu. Saprotu, ka mans atbildes ir vispārēj rakstur, bet tas ir tas, ko jums var šobrīd sniegt. Mich haben Sie gefragt, Madame Perez, wie ich. Perez, kundze, jūs man uzdeviet jautājumu, kā izskaidrošu to, ka jau pirms krīzes attīstība atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs un arī kopējās valūtas savienībā bija ekonomiski atšķirīga. Nu, pirmkārt, uh, Tas uh, ir diezgan parasti tādā mm, tirgus ekonomikas uh, situācijā. sistēmas uh, novad pie tā, ka ir dažādi rezultāti, bet, jā, protams, ir nepieciešams izlīdzināšana sistēmas un bez tam katrā kopienā arī tad, kad sākuma situācija nav vienkārša ir jāizlīdzina dažādās situācijas, un tas ir Eiropas Savienības uzdevums un sadalījums starp nacionālo un Eiropas līmeni un atbalstoši katram federālajiem, um, federālajai sistēmai. Um, Vācijas Federatīvā republikā ir ļoti ilga tāda federāla tradīcija uh, arī pēc uh, augstā kara un uh, maksājumi pēc otrā pasaules kara bija apmēram biljons no Rietumvācijas. Uh, uz Austrum Vāciju, un tas ir pats, eh, par, eh, protams, tā bija viena no uh, eh, vislielākajām sarežģītākajām uh, problēmām. Un uh, raugoties uz to, ka, teiksim, ir um, arī uh, Vācijas ietvaros ekonomiski attīstītāki un vājāk reģioni, un uh, ieslīdzinošie maksājumi tiek veikti, un tā ir viena no sarežģītākajām sistēmām, un arī Eiropā tas situācija nav savādāka, bet maksājumi Eiropā tiek uh, veikt tikai balstoties uz līgumiem un balstoties uz apusēju uzticību. Un apusēju uzticība jāraugās, uz ko precīzi jāskatās un jāmēģina arī ieturēt visas līgošanās. Un no otras puses ir um, jārunā par solidaritāti, jāskaidro tas. Mēs varēsim noteikti labāk at risināt problēmas Eiropā. Dažkārt mēs esam pārāk nodarbināti ar sevi un pārāk maz ar to, kas ārpus Eiropas notiek, un tā ir praktiski nu, konkurētspējas problēma. Ja mēs šādi raugamies uz situāciju, tad kopumā jāraugās uz to, lai mēs nenoslāptu regulējumu dažādos noteikumos, un es varētu teikt arī dažādi Eiropas institūciju regulācijas pa. Uh, raugus un arī primāro tiesību pielietojumu jautājumos mēs neesam tik ļoti innovatīvi visās tautsājumniecībās, kā mums būtu jābūt. Un viena no sāpīgākajām pieredzēm manā dzīvē bija tāda, kad augu ražošanas jomā strādājuši liels uzņēmums no Vācijas aizgāja tikai pārmērīgi regulējumu dēļ Ja mēs digitālā ekonomikā vēlamies ātrāk virzīties uz priekšu, mums ārkārtīgi ātri nepieciešama deregulēšana Eiropas tiesībās. Ja mēs gribam uh, izaugsmas dinamiku, uh, risinājums, sociālos jautājumus risināt, tad mums jākoncentrē uzmanību uz šo jautājumu atrisināšanu. Paldies, un tagad EPP ēnu referents Langas kundze. Uh, Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, un pasakos abiem ministriem, kuri šodien ir mūsu vidū. Un eh, es eh, redzēju Šēblas kunga kaimiņā, kaimiņos sēdošajam, ka tas arī piekrīt runājot par Šēblas kunga teikto. Jūs abrunājat par uzticēšanos, abi jūs par to pieminējāt. Uh, bet eh, jūsu secinājumi iet dažādos virzienos. Viens saka, ka lielāks, lielāka elastība novedīs pie lielākas uzticēšanās, un otrs apgalvo, ka nē, lielāka elastība novedīs pie tām pašām kļūdām, ko veicām pagātnē. Šēblis kungs, vai jūs uzskatiet, ka mums būtu nepieciešama lielāka elastība, vai jūs to uzskatiet par draudu? Un Vai jūs uzskatiet, ka mēs šobrīd atrodamies monetārās savienības eh, izveidas sākumā? Trešajā, ceturtajā gadā jūs apgalvojāt bija valsts, kuras neizpildīja noteikums. Kā jums šķiet, vai šobrīd mēs varētu pieturēties pie tiem noteikumiem, kurus mēs izmainījām iestājoties krīzei? Un tagad jautājums padomu kungam. Jūs pieminējāt jūsu tautieti Dragiju kungu, kurš ir apgalvojis, ka monetārā politika var sasniegt to un to, un tad tālāk vairs netam, tad, tad tam ir nepieciešams struktūrālās reformas. Kā jums šķiet darba tirgus? Ko jūs plānojat, lai to labāk sakārtotu? Please, I hope you're not asking a second. Es ceru, ka jūs nejautāsiet par otru elastības mehānismu. Jā, varbūt jūs varētu man atbildēt personīgi, ko jūs domājat par šo otru elastības mehānismu. Ich habe ja ganz am Anfang meiner. Nu, pašā sākumā, tad, kad uzstājos, eh, mm, runāju par to, ka juridiskā ietvarā mums ir jāpārāk darbojas, un līdz ar to elastīgums nav nekas negatīvs. Bet elastīgums nedrīkst novest pie tā, ka uh, uzticēšanās pamats tiek vaināts, un ja elastīgums noved pie tā, ka noteikumi, noteikumi par kuriem vienojās, netiek ieturēti, un 2003. gadā tas tā bija, tad tas nav uh, pareizi. Uh, dalību valstīs, vairākās Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka tie, kas ir pārliecināti par uh, Eiropas politiskās vienotības pareizību, un uh, es piedaru pie tā, ka Eiropas uh, tautas mums jāpārliecina aizvien un aizvien par jaunu, par Eiropas vienotības pareizību. Un ja nevaram paļauties uz to, tad attie, eh, attīstība ir bīstama. Mazāk Vācijā nekā eh, citās valstīs, bet attīstība ir vērojama. Nu, un eh, es pārzinu, respektīvi sako, ne tikai Vācijas, bet arī citu valstu politikai un redzu, ar kādām problēmām saskars daudz no maniem kolēģiem. Jā, kundze, es ne, nosaukšu precīzu piemēru. Un not Otra piezīme - ekonomiskai attīstībai e, uzticība ir tikpat nozīmīga. Daudz ekonomisti brīnās pasaulē, kādēļ tieši Vācija ar tik liekas, ka no nu, ideja ir tik ļoti maz, ir ekonomiski veiksmīgāk nekā citas, un kādēļ finanšu politika, kas ievēro Eiropas noteikums, kas nemaz nav slikts, starp citu, veiksmīgi darbojas. Un 60% eh, NKI ir šis eh, noteikums, eh, kas, kas tiek ievērots jau pirms daudziem gadiem, kad sāk strādāt. 80% šis skaitlis bija Vācijā. Tagad mēs esam nedaudz par zem 75, man kritizē aizvien, ka ievēroju noteikumus, bet es vēl nemaz neesmu nonāks līdz 60%, kas ir noteikti Eiropas stabilitātes paktā. Un cik a, liela a, elastīguma pakāp tiek pieprasīta, lai noteikumi netiktu ievēroti, un kā tad var pēc tam a, ticēt, ka cilvēki uh, uzticēsies sistēmai. Jūs uzdot ekonomiskas jautājumus. Mēs vērtējam mūsu finanšu politiku. Uh, redzam, ka ir lielākais patērētāja pieprasījums kopš daudziem gadu desmitiem un mazākais bezdarbs. Acīm redzot, ilgspējīga finanšu politika iespaido uzticamību patērētāju un investoru vidū, līdz ar to politiski un ekonomiski ievērojot uzticamību vidējā termiņā ir absolūti labākā. Situācija valstīs ir atšķirīga, un tie, kam tagad ir mazāk problēma, to starpā ir mana valsts, tiem jāsaprot labāk tos, kuriem šobrīd ir lielākas problēmas. Jā, tas tā ir pareizi. Karlo. Thanks very much for the question. Paldies par man uzdoto jautājumu. Cik svarīgas ir darba tirgus reformas ārkārtīgi svarīgas, vesels virknes iemeslu dēļ, un tomēr eh, man tas nebūtu saistīts ar kādas konkrē, konkrētā valstī veiktajām darba tirgus reformām, bet gan ar visu darba tirgus sakārtošanu kopumā. Vispirms eh, darba tirgu vajadzētu sakārtot algas, īpaši uzņēmumu līmenī, jo tas eh, uzlabo strādājošo lojalitāti un uzlabo arī daudz citas momentus. Krīzes apstākļos un pēc krīzes apstākļos mums ir jāpielāgo ekonomikas gan Eiropas mainošajiem apstākļiem, gan arī globālajiem apstākļiem. Un mums vajadzētu piedāvāt tādus instrumentus, kuri atbalstītu strādājošos un netik daudz darba vietas. Tas attiecās uz budžeta līdzekļu izmantošanu. Tādējādi ir ārkārtīgi spēcīga saikne starp struktūrālajām reformām un budžeta politiku. Tas vienmēr ir manis piesauktais piemērs, ko nozīmē fiskālā konsolidācija. Ir pēc iespējas labāk jāizmanto ierobežotie sabiedrības resursi, lai izdzīvot šajos apstākļos. Bet ir tādas valsts, tajā skaitā arī manējā, kurā kurās veicot darba tirgus reformu, ir jāatcerās, ka krīzes eh, lielākie cietēji ir jaunieši. Jauniešu bezdarbs ir milz problēma, un es eh, nepārspīlēšu sakot, ka mēs riskējam zaudēt veselu paudzi. Radot darba vietas, mums ir jāatcerās, ka mums tās ir galvenokārt jārada tieši jaunajiem cilvēkiem. Darba tirgu reformas notiek, bet to nav pietiekami apjomīgā daudzumā. Viens, ko vajadzētu vienmēr paturēt prātā, reformējot darba tirgu, ir jāreformē arī ražojumu tirgus, lai uzņēmumiem būtu izdevīgi investēt, un visbeidzot izglītības jautājums. Visiem ir skaidrs, ka ekonomikas dzinējspēks ir zināšanas, prasmes, izglītība un šajā jomā mums vēl ir daudz darāmā, tajā skaitā arī manā valstī, kur izglītības sistēma nav perfekta. Vēlējos pateikt, ka izglītības reforma ir būtiska arī ekonomiskajām darba tirgus reformām. Prieksēdētājs. Lukas kungs no ECR grupas lūdzu. Ministrā. Labdien, ministra kungu. Pado kungs, uzdošu jums jautājumu ļoti īsi. Šaiblis kungs Vāciju pieminēja kā Eirozonas paraugu. Mans jautājums jums. Vai Itālija var un grib sekot Itālija, Vācijas paraugam? Šaibus kungs, jūs pilnīgi pamatot izcēlēt un jūs kolēģis pārdo arī teica, ka ekonomiskās vadības bilance ir ļoti zema, ja noteikumi nav ievēroti, un atgādināšu to, cik plaši noteikumi nav ievēroti. Deficīta mērķis 3% apmērā, augstākā robeža ir aptuveni 90 reizes pēdējo gadu laikā pārkāpta, un nekad nav bijušas nekādas sankcijas par to. Tā vietā tika teikts, mēs raudzīsimies uz struktūru deficītiem, jo tad valstīm ir lielāka elastīguma pakāpe, bet uh, noteikums par struktūra deficītu samazināšanu saskaņā ar maniem datiem 111 reizēs nav bijis ievērots, nevienu reizi nav bijušas sankcijas par to. Visa rezultātā pārāda augstākā robeža, par kuru vienojamies 60% apmērā, ir kļuvusi par nu, tādu minimālo robežu. Gandrīz visas eirozonas valstis pārkāp šo robežu, dažkārt arī divkārt. Un neskatoties uz uh, izaugsmas un stabilitātes pakta reformām, Itālija un Francija neievēro vidējā termiņa budžeta mērķus, un arī uh, šajos gadījumos nekad nav bijušas sankcijas. Tā vietā tiek runāts, ka jāizmanto pakta stabilitāti, lai uh, darītu iespējams uh, turpmākus aizņēmumus. Šārlis kungs, jūs esat jurists, neuzdošu tik daudz ekonomiskus argumentus. Uh, Federālā konstitucionālā tiesa spriedumā lēma, ka Vācijai būtu iemesls izstāties no eiro, ja nav stabilitāte ievērota. Atbildiet vienkārši ar jā vai nē, vai jūs piekrītat šim juridiskajam federālās konstitucionālās tiesas spriedumam. Thanks very much for the question. Should Paldies par jautājumu. Vai Itālijai būtu jāsako Vācijas piemēram, bet, protams, atgriežoties 15 gadus atpakaļ, eiro zonas eh, sākumā, tad Vācija iestājās eirozonā ļoti sliktā statusā. Mums bija ļoti slikts eh, markas maiņas kurs uz eiro, un eh, Šo 15 gadu laikā Vācija ir panākusi ārkārtīgi daudz. Tāpēc eh, Vācijā ir tik laba situācija kā ekonomiski, tā arī darba tirgu, īpaši tas attiecās uz pirmajiem krīzes gadiem. Tas nozīmē, ka ja darba tirgus institūcijas un struktūra darbojas veiksmīgi, tad eh, ir daudz lielākas iespējas labi pārdzīvot krīzi kā citiem. Tāpēc e, es, protams, vēlētos, lai visas valstis e, būtu tik labi izdzīvojusi krīzes apstākļos kā manējā. Iespējams, ka pēc pāris gadiem mēs redzēsim e, Itālijas konkurētspējas un ekonomikas izaugsmas paaugstināšanos. Vēl, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, jūs runājat par ESGP pārkāpumiem, uh, Iespējams, ka kaut ko nesapratu jūs teiktajā, un ja tā, tad atvainojos, bet ja pareizi sapratu, tad vēlētos, ka, vēlētos pateikt, ka Itālija šobrīd atrodas nevis eh, tajā sliktākajā valstu galā, bet gan vidējā. Mēs saprotam, ka tas ir eh, apgrūtinājums, un mēs mēģināsim darīt visu, lai Itālijas parādus samazinātu bet tam ir nepieciešama veselīga fiskālā politika, izaugsmas pasākumi un visbeidzot struktūrālās reformas, jo tikai struktūrālās reformas var nodrošināt visu citu pasākumu ilgtspējīgumu. Es uh, saprotu, ka jūs uzskatiet, ka Itālija tā kā pār, eh, pārkāp noteikums, bet tā nav. Tas, Es noteikti negribu uh, Vāciju apzīmēt kā paraugu, un man liekas, ka tas nav pareizi, ka jūs jautājumā maniem uh, kolēģiem pado uh, sakat, ka es teicu ko tādu, kas, uh, ko neesmu darījis. Nu, es tā nerīkojos un neļauju tā darīt. Otrs jautājums, uh, kā es atbildu uz jautājumiem, tā ir uh, mana lieta, vai es atbildu uz jautājumu jā vai nē, tā ir mana uh, darīšana, un jūs uzdod jautājumus, kur nu, nav iespējams atbildēt ar jā vai nē. Tādēļ teikšu tā, ka federālā valdība ievēro Eiropas primāro tiesību noteikumus un uh, Vācu uh, konstitucionālās tiesības ievēro ļoti precīzi. Par to nevienam nav jāru, jābažīs. Konstitūcija ievērot, um, tā ir uh, mācība, ko esam guvuši no traģiskām vēsturiskām sakām kas bija 20. gadsimta sākumā, un ļoti spēcīga kontrola ir ārkārtīgi nepieciešama konstitucionāla zīmē. Ziņā tā ir Vācijas īpatnība, bet nu, mums ir vēsturiska tāda pieredze, un mana paudze ir izdarījusi savus secinājumus un mācības. Šī Vācijas pašā vēsture ir bijusi arī impulsu, lai mēs izdarītu pareizos situācijas, nevis nepareizos. Un otrs, piemērs, Vācija gūst labumu tāpat kā visas citas Vācijas zemes no Eiropas vienotības, un tas ļoti lielā apmērā, un to nekad nedrīkst vērtēt par mazu. Vācijas vienotība nav nulles rezultāts Visi no tā gūst labumu, un Vācija ir samērā labā situācijā pat labam, bet mēs neesam ne tuvu vēl tādā situācijā, kad mēs varētu būt jeb, jebkurā ziņā aroganti. Es nerunāju publiski par Vācijas vājiem punktiem, bet es zinu vairākus vājus punktus, kur mēs varētu mācīties no citām. Tādēļ Eiropa ir augstākā iespējamā robeža. Piemēram, mūsu dubultā profesionālā apmācības sistēma mēs varbūt esam labākā situācijā situācijā nekā cita Eiropā, un tādēļ daudz raugās uh, uz to, kā mēs esam spējuši samazināt jauniešu bezdarbu. Un regulēšana un uh, ilgtermiņā plānošana un uh, lid, uh, lidostu būvniecībā mēs ļoti daudz no citiem varētu mācīties, nu tikai kā piemēru pieminēt. Tādēļ Eiropa labāk darbosies, ja nekad nebūsim aroganti, bet vienmēr zināsim to, ka tās ir kopējas intereses un kopēja atbildība. Bet vēlreiz teikšu, izšķirīgi ši, šai paudzei, nu par manu paudzi saka, mēs esam nedaudz romantiski un um, tiek runāts par pēckara paudzi. Ja Eiropas vienotība nebūtu ieviesta uh, un to izdarīja tie, kas, uh, ie, uh, kas pēc otrā pasaules kara drupām sāk strādāt, un arī šodien ir uh, paiet 70 gadi kopš atbrīvots, uh, atbrīvota Aušvicas uh, koncentrācijas nometne. Berlīnai būs uh, pasākums pieminot um, šo notikumu, un uh, es būtu ļoti gribējis arī tur piedalīties. Bet mums ir absolūti nepieciešama vienotība. Thank you. Paldies. Nākamais ir Toiras kungs no Aldas. Ak, nē, saka prieksēdētājs. Entvelds kundze runās eh, manas iepriekš minētā runātāja vārdā. Entvelds kundze saka, atvainojos, es runāšu kolēģi vārdā, viņam bija jābūt citā sēdē. Arī es vēlētos pateikties diviem ministriem par viņa ievadvārdos minētajām tēmām. Padona kungs runāja par starptautisku uzticēšanos un cieņu. Tas ir viens no būtiskākajiem elementiem, jo šīs debatas skaidri pierāda, ka ir jārunā par savstarpējo cieņu un savstarpēju uzticēšanos. Daudz mēs runājam par noteikumu striktu īstenošanu dzīvē, un tas savukārt radīšot uzticēšanos. Es vēlētos uzsvērt, ka visiem ir jāizpild šie noteikumi, lai nebūtu dubultie standarti. Vēl bez tam ir svarīgi mums runāt vienam ar otru, un lai mēs izvairītos no karikaturizēšanas. Mums eh, ir jāizpild arī mūsu solītais, un eh, šeit vēlētos griezties pie jums kā pie padomes ministriem. Mēs bieži dzirdam to, cik svarīgi ir īstenot struktūrālās reformas, stiprināt iekšējo tirgu, piesaistīt investīcijas, bet eh, man ir radies iespējas, ka padome dalību valstis tikai runā, bet savus solījumus nesola. Piemēram, telekomunikāciju pakotne ir iesprūdus pa, eh, padomē. Runa iet par investīcijām, bet dalību valstis eh, ir it kā apņēmušās un tomēr neizpilda īstenot šo investīciju plānu. Ir vesela virkne solījumu, kur reālajā dzīvē nedarbojās. Mans jautājums, kā mēs varētu vārdus pārvērst darbos? un ko jūs konkrēti darīsiet, lai ne tikai runātu par fiskālo disciplīnu, bet arī īstenot to investīciju plānu, ko jūs eh, arī pieminējāt. Par kādu pakotni jūs runājat, saka Šeublis kungs, telekomunikācija pakotne. Un es pieminēju arī to, ka investīcija plāns, kurš tika pieņemts, nedarbojās. Uh, I understand. Es uh, saprotu, ka tas ir vairāk kā vispārējais dabas uh, komentārs un netik daudz jautājums. Tad arī es uh, atbildēšu ar komentāru. Jūs pieminējāt investīciju plānu. Es uzskatu, ka mēs um, progresējam, un ne tikai tāpēc, ka Junker kungs ir paziņojis uh, par investīciju plānu, kurā ir iesaistīts arī investīcijas, bet arī tāpēc es tagad runāšu par savu personīgo viedokli un arī no manas dalību valsts valdības rakursa. Tas eh, mazliet pamaina skatījumu, ar kādu raugāmies uz krīzi. Es eh, atbalstu komisijas ideju, ka eh, investīcijām ir jābūt kā būtiskākajam mainīgajam. Uh, Mēs eh, skaidri redzam, ka visā Eiropā un ne tikai kopš krīzes sākuma strauji samazinās publisko un privāto investīciju apjomu. Mums investīcijas ir vitāli nepieciešamas. Tas ir nepieciešams eh, kā ilglaicīgam, tā arī vidustermiņa termiņam. Ko vēlējos vēl pateikt? varbūt nevajadzētu tik daudz diskutēt par Eiropas strateģiskā fonda vai citu instrumentu arhitektūru un uzbūvi. Vajadzētu tajā visā iekļaut domu, ka investīciju piesaistīšanai mums ir nepieciešams radīt adekvātu vidi, lai publiskais sektors vēlētos investēt, bet vēl jau svarīgāk ir pārliecināt privāto sektoru, ka viņu nauda tiks investēta adekvāti. Tas būtu pirmais, otrais. Resursiem vajadzētu tikt novirzītiem uz ilgtspējīgām un peļņu nesošām investīcijām. Tāpēc mums ir nepieciešami dzīvot spējīgi projekti, kā publiskajā administrācijā, tā arī publiskā privātā sektora kopiniciatīvās. Mana valdība ir pārliecināta, ka mums ir nepieciešams uzlabot projektu vidi, ilgtspējīgu projektu dzīvotspēju, un tas savukārt piesaistīs investīcijas. Jau iepriekšējā pusgadā mēs par to daudz runājām un uzskat, ka mūsu izvēlētais ceļš ir pareizs. Runājot par publiskajiem resursiem, nevajag jau vienmēr runāt par to, vai to ir pārāk maz vai pārāk daudz. Biežāk vajadzētu runāt par to, kā šī publiskā nauda tiek izmantota. Kolēģi Infeld, Kolēģi Intelts kundze, ar investīcijām vienmēr problēma ir tā, ka tās ir jāievieš. Eiropas un nacionālā līmenī noteikumi ir jāievieš. Un es minēju noteikumus mēs, un veidu, kā mēs varētu būt efektīvāki darbā. Par telekomunikāciju pakotni Eh, Svētdienas vakarā ar komisāru Ettingeru eh, runāju, un eh, viņš izteiks drīz priekšlikums, jo manā skatījumā tas arī ir Eiropas regulēšanas jautājums. Saskaņā ar Eiropas primārajām tiesībām, un mums ir nepieciešama zinām deregulācija papildus visam. Pierre Pierre Carlo Pado vadībā septembrā ministru, eh, finanšu ministru tikšanās laikā teicām, ka gatavojot Junkara iniciatīvu, runāsim ne tikai par investīciju summām, bet arī par eh, investīciju ticamām iespējām. Un tādēļ eh, ir sastādīts saraksts Eiropas investīciju banka to tagad pārbauda ar komisiju kopā, jo strādājam pie tā, ka mēs negribam runāt tikai par skaitļiem, kas, nu, piemēram, ir sāstīta ar jauniešu bezdarba apkarošanu, bet mēs runājam par to, ka līdzekļi ir arī jāimplementē, jo tā ekonomiskā dinamika var tikt stiprināta dalību valstīs, un to mēs darām Eiropas un nacionālā līmenī. Arī Vācijā viss tas, kas ir saistīts ar finanšu politiku, uh, Mēs esam pilnīgi vienoti koalīcijā. Esmu izteicis jau pirmos priekšlikumus Vācijā par šiem jautājumiem. Thank you. Paldies. Laika vairs nav palicis daudz, tāpēc pārējos jautājumus sagrupēsim atbildes sniegšanā. Masikungs no Goe. Oh, Signore Paduan, good morning, Herr Dr. Schäuble. Paldies. Labrīt, Šaibles kungs, jūs runājāt par finanšu tirgu uzticību. Un mans iespējas ir tāds, ka politiskā vadība Eiropas galvaspilsētās vairāk nodarbojas ar iedzīvotāju ja vairākumu atbalstu iegūšanu. Es nepiekrītu jūsu perspektīvai arī uz Vācijas ekonomisko atbildību. Jūs zinat, ka mums ir vēsturiski zemes procentu likums un Vācijā nav tik ļoti strikta politiskā, stri, finansiālā pieskaņošana notikusi kā citās valstīs, un ja mēs raugamies uz taupības pakotnēm, tad, nu, kā rūpnieciskā valsts īstenojot taupības procedūras, izaugsme ir samazinājusies, un citās valstīs, kas ir taupības pakotnes īstenojušas ir audas arī bezdarbs. Divi jautājumi. Eiropas centrālā banka mm, paziņoja, ka Grieķijas obligācijas tikai izņēmuma gadījumos tiks akceptētas kā drošības garantijas. Vai jūs redzat kādu konfliktu šajā izpratnē? Jūs esat jurists un arī padalkungs varētu atbildēt uz šo jautājumu kā tas atbilst ar Eiropas kopienas tiesas ģenerālā prokurora viedokli, ka Eiropas centrālā banka tai jāturas no fiskālās politikas īstenošanas, jo krīzes laikā tā arī nenodarbojās ar privāto ekonomikas subjektu uh, jautājumiem, piemēram, banku, kurām bija um, būtiski sliktāka reitinga. Un otrs jautājums, jūs runājat par struktūra reformām. Piekrīt jums valstīm, kā Grieķija, nepieciešams struktūra reformas, bet kādēļ federālā valdība nekad um, neuzsver, ka, piemēram, um, nodokļu uh, jautājumā Grieķijā netiek veikta struktūra reformas, um, lai bagātie maksātu. Es uh, atceros, ka federālā valdība ļoti skaidri noraidīja ienākumu nodokļu paaugstināšanu, piemēram, Grieķijā. Nākošais runātājs Sens Kigalds. Mēs šodien runājam par ekonomisko pārvaldību un ar finanšu ministriem no Itālijas un Vācijas var simboliski redzēt tās problēmas, kādas mums ir šajā jomā. Itālijā jūs redzat, ka jums ir uh, bijusi ļoti smaga krīze arī, pieprasījums ir samazinājies, un Vācijā gluži uh, pretēji, pateicoties zemēm procentu likumēm, uh, arī uh, valsts sektorā ir uh, labi ienākumi. Mēs uh, pārsniedzam paši noteiktos. Uh, uh, parādu nastu samazināšanu un arī sešu pakotu dokumentā um, esam ļoti veiksmīgi valsts parāda parād samazinās. Un neskatoties uz to, ka situācija ir atšķirība Vācija un uh, Itālijā, redzam, ka Itālijā 6 miljārdi eiro tekošā konta deficīta pārpalīta mums ir, un uh, savukārt Vācijā nav tik pozitīvi šie skaitļi, bet jautājums ir tāds, kā mēs fiskālo politisko koordināciju varam uzlabot starp abām valstīm. Uh, Un pārdokungs no jums gribētu zināt, kā jūs vērtējat Vācu fiskālo uh, uh, naudas politiku, vai jūs gribat ekspansīvāku politiku, kas dot jums iespējas neieslīgt uh, dziļā krīzē. Un no jums, uh, doktor Šāvis, gribētu zināt, kādēļ jūs pārliecīgi izpildat noteikumus tā vietā, lai investītu Vācijā mūsu kopējā nākotnē un līdz ar to. Uh, dot lielāku fiskālo uh, reakcijas iespēju Eiropas līmenī. Un kas ir nepieciešams, lai Eiropas uh, līmenī izlīdzinājums būtu labāks, nevis katrs tikai raugu, raudzītos uz savām nacionālajām uh, interesēm un jautājumiem. Speaker, un pēdējais Valikungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sveicināts šeit eh, abi ministri! Es um, nevēlētos, uh, Padovan kungs, uh, lai jūs justos atbiedīts malā, bet vēlētos uzdot jautājumu Vācu ministram. Jūs esat darbojies trojkas sastāvā, un iespējams, ka mums vajadzētu šeit izvērst tādu intelektuālu vingrinājumu. Iespējams, ka padome vēlas izmainīt līgumu un nodrošināt Eiropā mierīgākus ekonomiskā klimata ūdeņus. Vai jums nešķiet, ka tas ir absolūta egoisma, dalību valstu egoisma piemērs, un arī pēdējo gadu uh, situācija Eiropā ir nelabvēlīgi ietekmējusi iedzīvotāju dzīvu un darba tirgu. Pasaulē vadošie ekonomisti saka, ka pēdējo gadu veikums nav pareizs. Vai jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka e, centrā nav bijusi solidaritāte starp tautām, tiek īstenot tikai un vienīgi solidaritāte starp bankām. Eiropas dienvīdi ir nospiestas ceļiem, bet e, Luksemburgā situācija bija vienkārši spīdoša, par to visi klusēja, Tagad eh, valstu un valdību vadītāji visi ir apvienojušies kopīgā frontē, lai nospiestu Grieķiju zem jūras, bet neviens neko nesaka par Luksemburgu. Ik viens velk deķus savu pusi, Eiropa kļūst ar vien ar vien vājāka, Dragi ir pieņēmis eh, plānu burtiski pirms pāris dienām par to, ko darīt ar centrālo banku, un ka centrālā banka tagad eh, iespiedīs naudu vienkārši tonnām eiro ir kļuvis par apsmieku. Priekšsēdētājs pārtrauc. Bet runātājs turpina. Ko es vēlējos pateikt? Vācija šobrīd izmanto to situāciju, kurā Dienvidē Eiropa vairs nav eh, dzīvot spējīga un kurā eiro prieksēdētājs mēģina pārtraukt. Tā ir tikai eh, Vācija, kur no šīs situācijas iegūt. For all the three questions, of course. <laughs> Okay. Ja, ja, um, es wird gan. Nu, nebūs vienkārši priekšsēdētāji kungs atbildēt uz visām piezīmēm, jo tās bija vairāk piezīmes un mazāk jautājumu. Nu, tas ir tā kā politikā dažādu viedokļu izpausme. Un visus komentēt, nu, to jau īsti nes, negaidu no tiem, kas uzstājas. Bet pirms komentēju, uh, Eiropas centrālās bankas lēmums, kolēģi kungs, es kā finanšu ministrs to nedaru, jo uzticos Eiropas centrālajai bankai. ECB atbild par naudas politiku. Un tā ir neatkarīga, tam ir labi iemesli. Un tas nozīmē, ka mēs akceptējam tās lēmumus. Un um, naudas politikā ir dažādi lēmumi, bet lēmums, viedokļi, bet lēmums pieņem uh, Eiropas centrālā banka. Uh, Un Mario Dragi saka visu laiku, ka nauda uh, nerada izaugsmi, tas ir ekonomikas politikas uzdevums. Un uh, par to lemj valdības un parlamenti, ko ievēl demokrātiskā procesā, tāpat arī kā komisija, padomu un parlaments. Tādēļ šādi mums jākoncentrējas. Bet tas, ko ECB attiecībā uz Grieķiju kā prasības ir izteikusi, ir pilnībā atbilstoši Eiropas centrālās bankas mandātam. Par to jums um, nekādā ziņā nav jārūpējas. Un uh, tas absolūti nav uh, saistīts ar ģenerāla uh, prokurora viedokli procedūrā, kas ir um, EKT, balstoties uz Vācijas konstitūcijas dokumentu skatīts. Un bez tam uh, eh, Grieķija ir uh, svētdien uh, vēlējusi. Ļoti interesanti koalīcija ir. Uh, dažās jautājumas viedokļi ir ļoti uh, līdzīgi. Un, uh, bet tas uh, nemaina neko, ka Grieķijas uh, problēmu cēlonis ir tāds, kāds ir, un Grieķijas iedzīvotāji cieši daudz vairāk nekā citās rietumu valstīs. Tās valsts, kurās bija sociālisma situācija, arī ir vēl situ, atšķirīga. Bet Grieķijas tauta necieš no. Uh, tā, kāda lēmuma ir pieņemta Briselē, Berlīnē vai kur citur Eiropā, bet tādēļ, kāda lēmuma tika pieņemta un tādēļ, ka tie bija nebija veiksmīgi Grieķijā un to pieņēma Grieķijas politiskā elita. Bet mēs zaudējam laiku citādi domājam. Un es kā Vācijas finanšu ministrs Esmu um, ļoti daudz palīdzības piedāvājis, lai Grieķijā izmantotu efektīvu nodokļu sistēmu. Grieķija to nav mm, plaši izmantojusi, um, tas ir jārespektē, bet, nu, um, tās ir viņa lēmas. Gigalda kungs uh, par Vācijas iekšējiem politiskajiem jautājumiem uh, mēs varam diskutēt citur, tas kolēģis diez vai interesēs, un vēl uh, mēs nepārpild, nepārmērīgi izpildam noteikumus bet atbilstoši un arī tajās valstīs, kur ir mazāk ekonomiskā izaugsme. Un norādīšu uz to, ka tās valsts, kas ir izmantojuši Eiropas programmas ES, Eiropas ekonomiskās zonas, attīstītās Eiropas zonas lēmā tiek norādīts uz piecām programmas valstīm, numur viens Grieķija, tās tiek pieminētas programma. A, ir iemānījusies programmā. Un uh, pirmo reizi Grieķijā ir izaugsme. Liekas, ka Grieķija ir uz laba ceļa, bet tas būs nu, tāds um, sarežģīts ceļš Grieķijas iedzīvotājiem. Un aizvien un aizvien esmu Vācijā uh, norādījis uz to arī sākot manu darbību finanšu ministra amatā. Paldies, Padovan kungs. I... Es Atbildēšu uz vienīgo jautājumu, kas eh, bija domāts man pārējais attiecās Vācija. Un jautājums bija par to, vai, manuprāt, eh, Vācijai vajadzētu vairāk investīciju atbildi. Ir jā, bet tas nav nekas jauns. Un Wolfgangs arī tam piekrist. Jautājums nav par to, vai vajag vairāk investīciju, bet no kurien šīs investīcijas nāktu un kā tās tiktu aktivētas. Šajā sakarā es atbalstu atsevišķu startautisko organizāciju viedokli, tādu kā SVF un citu, ka ir darba kārtība visām valstīm, tā izskaitā Vācijai, kā vairāk investīciju varētu nākt no atsevišķu sektoru liberalizācijas plus privāto investīciju iegūšanas par eh, valsts investīcijām runājot. Vācijas valdība, cik es saprotu, jau ir uzsākusi programmu šajā sakarā. Tā, tas dotu labumu gan Vācijai, gan pārējai Eirozonai, ņemot vērā savstarpēji atkarīgi un risinātu arī līdzsvar trūkumu problēmu. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Viena pēdējā minūte ir referentēji. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Eh, mūsu viesiem domāju, ka Ļoti daudz tika pateikts par struktūrālām reformām, par to, kā tās ir jāvērtē un jāņem vērā ekonomiskās pārvaldības ciklā, un tāpat arī, manuprāt, mums sāksies diskusijas par to, kas ir, ir jādara dalībvalstu līmenī, Eiropas līmenī, respektējot eh, noteikums vai arī ar nolūktos mainīt un lai ņemtu vērā kopīgo eirozonas attīstību, gan runāt par investīcijām, gan par iespējām eh, kopīgi risināt konkrēti spējas izaicinājumu. Šaibas kungs, tad, kad jūs norādījāt, ka jāmeklē vienošanās eh, transferiem un kompensācijai, manuprāt, šis ir viens no ceļiem pie kurā ir jāstrādā un kur mēs varētu daudz rast Eirozonai. Paldies par jūsu izklāstu un es domāju, ka mēs varbūt arī vēstuļu veidā varēsim apmainīties ar informāciju un kopīgi nonāksim pie um, mūsu nostājas pieņemšanas otrajā pusgadā gan attiecībā uz Eh, fleksibilitātes eh, do eh, vērtējumu gan par divpaku un par mūsu četru priekšsēdētāju ziņojumu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad arī gribu pateikties mūsu viesiem, tā bija tiešām interesanta un auglīga saruna. Pērvanšas Bereses ziņojumam Ziņojums tiks skatīts 23. 4. februārī, grozījumi 3. martā jāiestiedzam, 23. martā tiks skatīti, ekonu komiteja balsojums 14. aprīlī un plenārsēdē aprīļa 2. sesijā. Paldies, sēdi beidzam! Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes to deal with point eight on the agenda. Kolēģi, mēs uh, sēdi turpinam pēc uh, piecām minūtēm Pēdes kungu vadībā. Weber kungu vadībā. So, dear colleagues. Godātie kolēģi. Tie, kur vēlas piedalīties mūsu komitejas sēdē, lūdzu apsēžaties. Un tie, kur to nevēlas, lūdzu atstājiet šo telpu. Turpināsim mūsu darbu. Vispirms eh, īs paziņojums. Es nezinu, ko dara citas komitejas, bet mūsu komiteja ir paredzēts smags un grūts atbildīgs darbs, bet ceru, ka arī tās strādā līdzīgā gaisotnē, protams, pēc brokastu paēšanas. To mēs varam uzskatīt par savu veidu atmodināšanas zvanu. Vispirms eh, prieksēdētāja paziņojums. Šo pēcpusdienu vēlētos jums atgādināt, ka no 3 līdz 3.30 eh, mums ir kopīga ekon un libe komitejas sēde, lai iepazīstinātu deputātus par uh, sēdi, kas notika par naudas atmazgāšanu. Un tāpēc uh, uzmanīgi mēs iespējams būsim citā telpā un lūdzu paņemiet līdzi visas eh, jūsu dokumentus, mobīlos telefonus, balsošanas kartiņas un līdzīgi, jo eh, šo pēcpazīmē mēs būsim šajā pašā telpā, bet eh, vietas būs savādāk sakārtotas. Un tagad izskatīsim astoto darba kārtības punktu deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda. mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par Eiropas uzraugošās iestādes darbu, un esmu pārliecināts, ka tam būs būtiska loma uzraudzības pasākuma īstenošanā. Šodien mēs runāsim arī par vadlīnijām, kuras šobrīd sagatavo Eiropas banku iestāde. Šīs vadlīnijas ir nesaistoša rakstura un tās, rakstura un tās arī tiks īstenots kopā ar deleģētajiem aktiem. Un tomēr tam būs būtiski ietekme uz veselu virkni jomu. Pagājušā gada 11. novembrī Eiropas Banka iestāde ir sagatavojusi konsultatīvo dokumentu, kurā runa iet par depozītu garantijas schēmu sagatavošanu saistībā ar depozītu garantības schēmu direktīvu. Tāpēc vēlētos šeit sveikt Čārlis Kanoni no Eiropas Banku iestādes un dod vārdu jums, lai iepazīstinātu īsumā ar jautājumu būtību un pēc tam atkal kā jau mums ierasts jautājumu un atbilžu raundi. Tātad dod vārdu Kanonas kungam. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, gribu paust um, lielu respektu šeit parlamentu uzmanībai, deleģētiem ast, uh, aktiem un arī vadlīnijām. Da, uh, E, dalībvalstu rīcībā vēl ir daži mēneši palikuši, lai šos dokumentus ieviestu, un mēs daudz esam runājuši par šo ieviešanu, gan tā, tā skaitā par saistībām, gan par maksājumiem, un arī par stres testu un sadarbības nolīgumiem. Stres testa sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga, un izaicinājums bija atrast pareizo līdzsvaru starp tehniski saprātīgi ietver no vienas puses un sasniegtu pietiekamu konverģenci Eiropas Savienībā, apzinoties to daudzveidību, kāda pastāv Eiropas banku modeļos. Runājot par tehnisko pusi, domāju, ka mēs, mums ir izdevies panākt tādu ietvaru, kas palīdz e, pareizajā laikā sasniegt pareizos mērķus konkrēti 24. gadā un arī um, panākt, um, samazināt arī uzvedību, ņemot vērā eh, taiskaitā banku lielumus no dažādiem aspektiem, kapitāla likviditātes, pamatlīdzekļiem un tā tālāk, un kas atspoguļotu to risku, kad nāktos veikt intervenci kādas bankas gadījumā defaulta dēļ, bet arī, ja kāda banka bankrotētu, kāds būtu eh, zaudējumu lē, eh, līmenis, ko nāktos sekt DGS. Tāpat arī risku diversifikācija starp 75 150% no vidējā, kas varētu būt vairāk nekā noteikts komisijas deleģētajā aktā, un, kā jau es sacīju, ir mēģinājums atrast līdzsvaru starp vienlīdzīgiem spēles noteikumiem un harmonizāciju no vienas puses, fleksibilitāti no otras puses, un ir pietiekami daudz manevrēšanas iespēju, lai meklētu konkrētus risinājumus konkrētiem modeļiem. Mēs e, meklējam opcijas, kas ir iespējas būtu piemērotas katram, eh, mazākus eh, maksājums mazākiem eh, riska sektoriem, lielāks lielākiem un citus. Tāpat arī iespēja brīvi variēt ar riska svaru līdz pat 24% un atsevišķos gadījumos izņemt dažus obligātos riska um, indikātors. Tāpat ir risku kalibrēšanas iespējas plašākas un arī plašākas eh, manevrēšanas iespējas nekā 75 līdz 150 eh, procenti. Pagaidām gan atbilžu mums ir samērā maz, eh, ir tiesa, ka mēs vienmēr tās saņemam pašās termiņa beigās, un arī mēs tiekamies ar interesētajām pusēm, gan divpusēji, gan arī 8. janvārī nozīja publiskos klausīšanu. Un tik tā var teikt, kā vajadzētu pievērst uzmanību kopīgajam ietvaram. Vispārīgas diskusijas bija par to, vai 25% fleksibilitātes ir pietiekam, vai par daudz, vai par maz. Bet mēs mēģinām rast um, pietiekami nopietnu, vienlīdzīgu spēles noteikumu laukumu. Tāpat arī svarīgs atzinums debatēs bija tas, kā I, par IPS centrālajām struktūrām. Mēs runājam par tādu schēmu, ko varētu oficiāli uzskatīt par DGS, un kas būtu kā daudzas nelielas bankas ar depozītiem atsevišķi katrai nelieliem, un kas paļaujas uz kādas lielākas centralizētas struktūras pakalpojumiem. Izmantojot šo metodi, problēma ir tā, ka lielākā struktūra nav ar pietiekam daudziem depozītiem, bet rada sistēmisku risku pašai sistēmai. Mēs to sākām jau ņemt vērā vadlīnijās, ar iespēju ieviest papildu rādītāju stāvu struktūrām, kas ir sistēmisks schēma, jo kā jau es eh, to norādīju, un tas varētu atbalstīt 25% formulā. Tālāk jautājums ir, vai tas ir pietiekami. Pašreiz mēs skatām iespēju ieviest minimālo kontribūcijas rādītāju jūs būsiet sapratuši, kā vienādojums ir ar reizinājumu, bet minimālā kontribūcija ir plus, un mēs mēģinam panākt to, kas nozīmē, ka pat ja centrālajai struktūrai ir zems depozīta līmenis, mēs nosaktu to risku, ko tās rada sistēmai, Eh, ar visu minimālo devumu. Tāpat ir citi temati, eh, kas tika skatīti ar ieinteresētajām personām, kā attiecības ar trešajām valstīm, vēl citi, bet eh, šos jautājumus mēs ar jums šodien neskatīsim. Paldies, turpina priekšsēdētājs Kanoni, dod vārdu referentam, pēc tam mēnu referentiem, un pēc tam brīvais Eh, mikrofons. Pēters eh, Sīmans referents. Danke, Kanone. Paldies, priekšstādā kungs, un paldies, Kanone kungs, eh, par to, ka tik skaidri runājat par vadlīnijām un par konsultāciju saturu. Paraugoties uz vadlīnijām, redzam, ka daudzi aspekti visdažādākajās jomās ir ļoti atbildīgi izstrādāti. Un galu galā ir izstrādāts tāds um, labs um, sabalsējums riskiem Eiropā. Un arī uh, ir ievērātas uh, atsevišķo institūtu iemaksu apjomu daļas. Man liekas, ka koncepts ir labs, bet divi tādi lieli jautājumi man ir. Jūs uh, par abiem punktiem jau runājāt. Pirmais uh, - elastīgums atceros, ka daudzās sarunās kā referents diskutēju ar Nacionālo ieguldījumu drošības sistēmu pārstāvjiem un iz organizatorā struktūra bija ļoti atšķirīga. Un šīs atšķirīgās sistēmas tiek pieši izmantotas. Un šeit parlamenta viedoklis bija tāds, ka elastīgums ir nepieciešams, tas jāsaglabo. Un funkcionējošā sistēma ka strādātai jābūt spējīgai nākotnē arī strādāt, tā nav pilnībā jātiek izmainītai arī attiecībā uz iemaksām. Ja jūs sakat, ka tagad jūsu projektā 75% indikātori ir uh, noteikti un 25 elastīgi, tātad 75 fiksēti un 25 elastīgi, tad jautājums ir tāds, vai 25 ir pietiekams procents skaitlis, un um, lūdzu izskaidrot, kādēļ ir šī pro, pro, šīs, šis sadalījums 75-25 izvēlēts. Vai tas ir pietiekami? Un otrs jautājums arī saistībā ar šo. Vai šie 25%, ko jūs apzīmējat kā elastīgi, vai tie vispār ir elastīgi? Jo, ja mēs paraugamies uz scenārijiem, kādi ir šajās vadlīnijās un to projektā 25%, un turpinājums tad 25% ir saistīti ar dažādiem priekšnoteikumiem. Jūs tos brīvi nevarat uh, piešķirt uh, dažādiem riskiem. Arī šeit jūs nosakat augstākās robežas. Tātad šis elastīgums manā skatījumā no nu, tādā uh, plašā izpratnē ir tāda šķietama elastīguma izpausme, jo šis uh, ierobežojums ir tik ļoti liels, ka nu, o, praktiski uz nulli tiec šis elastīgums. Un otrs punkts ir uh, institūti drošības sistēmas, uh, nodrošinājuma sistēmas. Jūs arī skaidri uh, norādījāt uz to, ka īpaši iespēja ir izmantot no 64-65 jūsu vadlīnijās, ja parastajās ieguldījuma sistēmās jūs esat jau piedalījies. Kas papildus sistēmā piedalās, nu tam ir atlaides. Jā, es saprotu, tas ir labi. Taču jautājums, par kur jūs runājat kā pēdējo, tas manā skatījumā nav pilnībā noskaidrots, proti to institūtu drošinājumu sistēmas, kas pašas ir uh, likuši sev atzīt kā mm, ieguldījumu nodrošinājumu sistēmas. Un šī iespēja ir ļoti skaidri norādīta. Jūs norādiet uz to, ka centrālo um, iestāžu, centrālo um, banku un mazāku uh, attiecībām paraugoties uz um, iepriekšējās krīzes mācībām centrālās uh, iestādes, nu, piemēram, uh, tā saka, Landes bankas eiro, Vācijā saskārās ar problēmām, mazākas bankas ne. Un līdz šim, ja mēs um, paliekam pie Vācijas publiskajām bankām, šīs ar risku saistītās bankas 60 reizes vairāk nekā tās bankas, kas ir mazākas un kurās riski ir mazāki. Ja pielietosim jūsu modeli 75-25, tad 8 reizes vairāk būtu jāmaksā nekā tas, kas uh, ir tagad ar tiem pašiem riskiem, kas šodien vēl arī pastāv. Ja šie izņēmumi, ko jūs ieviesāt, un vismaz es to arī tā sapratu, ja tas tiek ieviests tā, ka šie izņēmumi tikai tad tiek pielietot, kad šīs uh, ar augstu risku, bet maz uh, ieguldījumiem strādājušās bankas 25% elastīguma ietvaros uh, saskars ar smagākiem apgrūtījumiem, nevis uh, 100% uh, ieguldījuma apmērā, tad tas nebūs uh, pietiekami, lai vismaz mm, sektu tos riskus, uh, kas, kā tas pat laban ir, un es uh, nesna, neslēpju, ka uh, es uh, tādu ļoti. Uh, lielu jautājumu uh, gribu uzdot, vai šie, šīs lielās bankas vispār, um, vai tām jātiek iestvērtām šajā uh, nodrošinājuma sistēmā, bet ja jau jā, tad, nu, atbilstoši arī viņu riskiem tām jāiemaksā. Un iepriekšējā krīze mums visiem parādīja, ka uh, sekām jābūt tādām, ka tās nemaksā vismazāk ieguldījums nekā līdz šim, bet gan uh, būtiski vairāk būtu jāmaksā. Un tas saskaņā ar 68. pantu, ja lasu to tā, kā tas ir formulēts un kā to uh, saprat no jums, nav saprotams, kamēr, pie, uh, kamēr tiek pielietot 25% nodrošinājums liekas, nu, kā jūs saprat. Paldies! Paldies! Un nu, vismaz ēnu referenti varēs uzdot jautājumus, lai visi būtu tos uzdevuši. Burkhards Balts, tāds partijas vārdā. Paldies, priekšstādāja kungs, es gribētu pateikties eh, Petram Zimonam par tiem jautājumiem, ko es uzdevu, eh, ko viņš uzdeva, un tie ir jautājumi, kas arī mani interesē un mūsu frakciju. Es gribētu vēl runāt par uh, vienu punktu. par ko esam vienojušies eh, direktīvā. 13. pants, otrā ievilce, man liekas, ka tas nav pilnībā ievērots, un šis izņēmuma risinājums nozīmē to, ka riska aprēķins mm, tas tiek aprēķināts arī tā, ka tiek ievērots riska līmenis ieguldītājiem, un riska indikātori atbilstoši attiecībā pret aktīviem un likviditāti. Nu, tā es šeit citēju. Un uh, sektā, sektā ieguldījuma daļa katrā atsevišķā naudas institūtā vai bankā, man liekas, ka aktīvā puse netiek uh, pilnībā izmantots un institūta nodrošinājuma sistēmas līdz ar to neizmanto pilnā apjāmā tām piekrītošās iespējas riska samazināšanai, tā kā tas 13. punktu otrajā ielocē ir paredzēts būtībā. Vēlos norādīt uz to, ka sistēma noteikti ir ļoti sarežģīta, bet eh, tā dod būtisku ieguldījumu finanšu stabilitātā, tā tas ir bijis pagātnē un noteikti, ka nākotnē arī. Un gribu vēl pieminēt to, ka noteikti nu, tas neatbilst mūsu direktīvas izpratnē, lai šī stabilitāte tiktu samazināta vai apdraudēta. Izstrādāt šādas vadlīnijas, es domāju, ka ir absolūti nepieciešams jūsu skaidrojums vēl. Manuprāt, mandāts atbilstoši 13. pankta trešajai ievilcēji ļoti skaidrs vadlīnijas iemaksu aprēķinam jāatbilst pirmai un otrai, pirmam otrajam apakšpunktam šajā paragrāfā. Un izņēmumu risinājumu atbilstoši otrajai ielastei, es neredzu vēl tādu situāciju, ka tā būtu tā attīstīsies, un tādēļ lūdzu EBA skaidrojumu. Paldies! Paldies tagad EKR vārdā Teho kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es runāšu mūsu ēnu referenta vārdā. ECR uzskats ir tāds, ka mums vajadzētu papildināt konsultāciju procesu šo vadlīniju sakarā. Un tomēr uzskatām, ka iepriekšējais parlaments jau to ir izskatījis, un ja eksante kontribūcijas tiks uh, aprēķināts, ka e, fiksēti maksājumi balstoties uz risku profilu, tad ir skaidrs, ka tas vēl vairāk liks patreizējo situācijas spēles. ECR uzskata, ka 13. E, panta noteikumi būtu jāīsteno dzīvē, proti šie DGS ir jāņem vērā dažādos aprēķinos, lai piemērotos eh, tirgus dažādajām situācijām un riska profiliem. Vēl bez tam eh, dalību valsts varētu piedāvāt dažādas atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. Kāpēc eh, mūsu ēnu referents uzskata, ka vajadzētu vēl pārskatīt šīs vadlīnijas? kompetentās e, iestādes sadarbojoties ar atbildīgajām institūcijām var e, izvērtēt šos kritērijus. Kompetentas iestādes var e, papildināt riska indikātoru sarakstu, ja tām šķiet, ka jau sagatavotais indikātoru saraksts vēl neaptver visas riska indikātors, piemēram, IPS vai arī institūcijas, kuras darbojās zem riska nozarēs, kā tas ir atrunāts dalību valstu likumdošanā. Vajadzētu šīm vadlīnijām sagatavot pašām savus riska indikātors un riska izvērtēšana metodas. Tomēr, kā jau šeit izskanēja, Eh, šīs vadlīnijas noteikti pozitīvi ietekmēs eh, esošo situāciju, un tomēr pirms eh, sagatavojam parlamentu galīgo nostāju, vajadzētu papildus kon, konsultācijas. Liberāļi. Paldies, neredzu nevienu no liberāļiem. Jā, a, arī neviens no goja. Taču Gīgolta kungs zaļo vārdā tagad varēs uzstāties. Dargais Markus, es sēž uh, tā, ka redz uzreiz, vai kāds ir ieradies sēdē vai nē. Nu, bet man likās, ka uh, tas ir jāpasaka, jāpasaka priekšsēdē kungs. Nu, tas ir demokrātiski, atbild Gigold kungs. Runāšu angliski. Es uh, uzklausīju kolēģu izteiktos atzinumus, kurus atbalstu listu plaši. Un man ir viens plašāks, vispārīgāks jautājums. Eiropas banka iestāde bija ar mandātu atbalstīt proporcionalitāti. Un apmēram pirms gada notiek seminārs ar daudziem dalībniekiem un pašām diskusijām. Un kopš tā laika es neko neesmu redzējis, kas būtu noticis. Varbūt Jūs varat pastāstīt, kādi konkrēti pasākumi ir veikti, lai nodrošinātu proporcionalitātes atbalstīšanu, un ka šis jaunais noteikuma veids nerada īpašus trūkumus mazākiem spēlētājiem, jo Eh, pilnīgi skaidrs, ka ņemot vērā viņu apgrozījumu, izmaksas viņiem būs eh, augstākas. Un varbūt banka iestāde varētu informēt parlamentu par to, kāda pasākuma proporcionalitāte ziņā ir ieviesti un kāda darba programma eh, tiks iecerēta šajā sakarā. Jo man ir iespējas, ka šī, šajā ziņā nav, netiek ievērots parlaments un padomas piešķirtais mandāts. Paldies. Tagad uh, vārds atbildēja. Eh, I'll start immediately with the tricky one. The... Paldies. Es eh, sākšu uzreiz ar atbildu uz proporcionalitātes eh, sakarā uzdoto jautājumu. <clears throat> Neesmu pārliecināts, ka EBE e sagatavos ziņojumu, kas tiks iesniegts Eiropas parlamentam par proporcionalitāti, bet es šai iestādē darīšu zinām jūsu uh, ideju vai ieteikumu, un tad darīšam zinām viņa atbildi. <clears throat> Pēdējos mēnešos es pats strādāju pie šā jautājuma, un eh, viss eh, mūsu darītais eh, notiek saskaņā ar proporcionalitātes principu ievērošanu. Tomēr proporcionalitātes princips ir ierakstīts jau dažādu elastības principu momentos šajā šajās vadlīnijās un ir jāņem vērā arī kolaterālā pāraudzība. Un e, tas jau ir ticis iesniegts DGS. Tie ir tikai piemēri, kurus vēlējos jums minēt. Vēl viens piemērs e, šajā kontekstā, bet šobrīd tas ir izskrējis man no prāta un vairs nevar to atrast e, dokumentos. Elastība kā tāda Tas eh, vienmēr ir bijis mūsu diskusiju centrā, un tas nav nekas eh, sarežģīts. Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Pat ja eh, simtprocentīgi šis vienādojums būs harmonizēts, pat ja mēs nevaram harmonizēt pilnībā indikātoru pieregulēšanu, tad dažādās dalību valstīs tas darbosies dažādi, un tas jau ir tikai un vienīgi saprotami. Kāpēc e, mēs nevarējām harmonizēt indikātoru pieregulēšanu? Raugoties uz e, kapitāla līmeni un izvēra, izvērtējot dažādus riskus, tad e, DGS vai dažādās dalību valstīs problēma jau ir tāda, ka paraugoties uz riska kopumu, uz riska pakotni, tad eh, ir eh, dalību valstu bankas, kuras atrodas vienā tā kā sarakstā, un ir atkal tādas, kurām tas viss ir labāk sakārtots. Jūs vaicājāt, vai 25% ir pietiekama elastība un 75% tad harmonizēti. Bet eh, patiesībā arī šajos 75% procesos ir zināma elastība. Esam diskutējuši gan ar dalību valstīm, gan komisiju kā jau Gigold kungs teica, par mandātu runājot, tad eh, mūsu mandāts ir eh, dalīties arī ar uzraudzības prakses paraugu piemēriem. Vai tas būs 25 vai 30 procenti, tas jau nav tik nesaprotami. Bet mūsu mandāts skaidri atrunā, ka mēs eh, vēlamies pamudināt harmonizētāku noteikumu kopumu un nevis to uzspiest. IPS bankas, kuras ir iestājušās IPS un kuras uh, oficiāli ir iestājušās DGS, doma ir sekojoša. Tās uh, saņems papildus uh, kapitālu, pateicoties tieši tam, ka viņas ir iestājušās šajās savienībās un eh, tādējādi tās būs dzīvotspējīgākas, bet ar mazāku ieguldījumu. Direktīva tomēr atvie, atrunā, ka katram DJS ir nepieciešams 1%. Tātad 1%. 0,8%. Labi. Visas bankas šajā IPS DJS Viņas eh, visas gūst labumu no šī, eh, no šī bufera. Mēs eh, vēlamies redzēt arī centrālos spēlētājus, bet tas ir saistīts ar Sīmanu kungu teikto. Šīs, šie centrālie spēlētāji patreizējos riska situācijās ir ārpus depozīta bāzes. Tādējādi vispirms vēlētos eh, parunāt par šo nosaktā depozīta bāzi. Izras, izlasot 13.2 eh, pantu, tajā runa iet par šiem nosaktajiem depozītiem. Un eh, sākuma doma jau ir nosakt visus depozītus, jo DGS ir tieši domāts depozītu garantijai. Mēs mēģinam to iekļaut eh, tā saucamajās eh, centrālajās eh, kodola būtībās, un tad mēs varētu izlīdzināt šos maksājumus. Paldies! Vielen Dank. Gibt's, uh... Paldies! Referents, grib uzstāties, lūdzu. Nu, paldies, ka var uzreiz precīzi jautāt. Nu, neiet runa par to kaut ko piemērot, bet par ko principiāli runa ir par to, ka mēs kā likumdevējs esam šīs normas noteikuši. Pašu riska izmantotas metodas aprēķinot iemaksas proporcionāli dalībnieku riskiem, un es gribu, un ļoti labi, ka jūs norādat uz to visas šīs sistēmas, kas tiek, tiek piemērots, visi maksā to pašu, neiet runa par to, ka kāds iemaksā mazā, bet tie, kas ir šajā sistēmā iekšā, tiem, kam ir lielāka riska, tiem jāmaksā vairāk, un tie ir lielie banka institūti, lielās bankas un risku sadalījums iemaksu uh, apjomā nav tāds, kā tas ir pat labāk. Kas nozīmē, ka tās robežas, ko jūs nosakat, ir matemātiskas un matemātiskas robežas ris, ar augstāku risku uh, saistītie institūti nākotnē maksās mazāk. Un tas nav iespējams. Pavisam skaidri. Šajā vietā tas ir diametrāli pretējs tam, ko mēs kā parlaments esam noteikuši jūsu darbībai, ka jūs eh, rīkojaties atbilstoši riskiem. Šajā sistēmē tie, kas krīzē parādīja, ka viņi eh, var būt ļoti eh, bīstami un ar plašu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu tiek atvesļot. Un tagad mēs redzam, ka riski ir augsti un nākotnē varbūt, ka vēl dārgāk varētu viss būt šiem, um, šīm bankām. Un nacionālajām aprēķinu sistēmām jādod šī um, brīvības un lemšanas iespēja. Jūsu mandāts arī to nosaka, ne tikai atbilstoši šim likumam, jo tas uh, dod ieguldījumu tam, lai šīs um, nodrošinājuma sistēmas nākotnē arī. Uh, uh, darboties, un tas atbilst 28. pantam EBA noteikumos, un tas runā par to, ka sistēmai jābūt stabilai, un ja jūs šīs iemaksas aprēķina tā, kā to darat pat labam, tad, manuprāt, apdraudat šo sistēmu kopumā. Priekšstādātais, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē? Tad kanons kungs vēlreiz. Eh, <clears throat> yes. Again, I, I, maybe I wasn't clear. Varbūt es neizteicos pietiekami skaidri. Jūs atsaucaties uz publicētajām vadlīnijām. 25% iebūvētas korekcijas nav pietiekami. Mēs šo jautājumu skatām, kā un tam nav pievērsta pietiekama uzmanība. Ja mēs to iekļausim minimālajos parametros, tas ir Tā ir eh, saskaitīšana, nevis reizināšana, un šeit rezerve tad ir daudz lielāka. Un es gribu norādīt, ka mēs pārdomājam citu veidu, kā to atspoguļot. Vielen dank, Dan äh, Davimi. Paldies. Tad äh, sirsnīgs paldies äh, jums, ka šo tālo ceļojumu no Londonas uz Briseli veicāt, lai piedalītos šeit ekon sēdē. Darba kārtība ir izsākta Malta šodienas priekšpusdienas sēdei. Un uh, priecāšos tikties ar jums visiem pulkstens 15. kopā ar uh, iekšlietu komiteju, lai uh, runātu par tiem, kāda rezultāti ir sasniegti darbā ar, uh, direktī, ar, ar regulu par naudas atmaskāšanas novēršanu. Sēdi pārtraukti. Paldies!